Voilà. Je commence déjà par les annonces. Sāksim ar paziņojumiem. Esmu saņēmusi no sociāldemokrātu grupas pietiekami iecelt Giovanni Barbagālo, kā eh, locekli reģionālās attīstības komiteja, kā arī delegācijā attiecībām ar Mašeka valstīm. Vai ir iebildumi? Tādu nav. Šī izvirzīšana tiek apstiprināta. Tagad dodu vārdu Tāranta kungam. Vārds jums, deputāta Tāranta. Un peu de silence, s'il vous plaît. Lūdzu klusumu. Merci, madame prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos eh, informēt parlamentu, ka apmeklētāju galerijā ir liela Igaunijas apmeklētāju delegācija. Aplaudēsim viņiem! Bienvenue aux